Vēl viens paziņojums. Goja grupas vārdā esmu saņēmis lūgumu paziņot par um, iecelšanu delegāciju un komisiju um, sastāvā. Šīs te iecelšanas tiks iekļautas.